E, proszę Państwa. Cienījamie deputāti, saskaņā ar 12. pantu mūsu reglamentā, kā arī citiem reglamentu noteikumiem, šodien man ir informācija par uh, deputātiem, kas uh, ir pieteikušies, lai pildītu priekšsēdētāja pienākums. Šodien saskaņā ar 12. pānu mēs risināsim tikai un vienīgi šo jautājumu. Saskaņā ar noteikumiem, kas ir iekļauti reglamentā, man ir vairāki kandidāti no deputātiem, kas ir pieteikušies. Pirmkārt ir Nils Deva. Kolēģi, varbūt jūs varētu piecelties tajā brīdī, kad es jūs saucu, lūdzu, Nils Deva. Pan Martins. Nirč Deva, tagad lūdzu Martins Šulcs. Pani Diana Wallis. Diana Wallisa. Šie kandidāti mani informēja, ka viņi ir piekrituši tam, lai oficiāli kandidētu. Šobrīd jums ir informācija par to, kādi ir, kādi ir, kāds ir deputāts saraksts, un mēs varam šodienas darbu pabeigt, un rīt no rīta sāksim ar priekšsēdētāju vēlēšanām, un pēc tam arī kvestoru vēlēšanām.